tiesības un ka viņam nav nekādu, uh, ne, nekādas informācijas par to, ka, vi, ka veidojas kāda, uh, kāds interešu konflikts. Polijas kompetentās iestādes sniedza lūgumu uh, par parlamentārās imunitātes atcelšanu Jacekam Kurskim, un šobrīd saskaņā ar reglamentu šis lūgums tiek nodots juridiskajā komitejā. Tagad saskaņā